Padomu šīs kandidatūras tiks uh, uzskatīts par ieceltām. Divi rakstiski paziņojumi, ko ir sagatavojuši parlamenta deputātu vairākums, proti 62 2016 un uh, Gentilis kundzes un citu uh, deputātu Mm, deklarācija ar 388 parakstiem par uh, fibrozi, par uh, orgānu izņemšanu ieslodzītajiem Ķīnā, kas ir saņēmusi vairāk nekā 400 parakstus kopā ar uh, Eh, pārakstītāju vārdiem tiks eh, publis, publicēti šīs dienas sanaks, sanāksmes protokolā un uh, tiks nosūtīti adresātiem.